mikrofonu, kurš, diemžēl, nedarbojas. Right, good, good morning. Um, I... Labrīt. Tā tad mikrofonu problēmu dēļ man bija jāpārsēž, bet tagad viss ir kārtībā. Mums ir jāapstiprina darba kārtība pieņem, ka visi piekrīt šai darba kārtībai un iebildumi pret to nav. Līdz ar to pirmais ziņojums ir mans ziņojums par noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinanciālas un daudzveidības informācijas atklāšanu. Tagad dodu pati sev vārdu un arī izskaidrošu savu ziņojumu gribu atgādināt kolēģiem, ka koordinātori man lūdzu šādi rīkoties, jo mēs sagatavojam ziņojumus par katru valsti atsevišķi, un man ir uzdots būt pēc iespējas bargai šai jautājumā, un ceru, ka jūs vienprātībā man palīdzēsiet, kad mēs nonāksim arī pie grozījumu iesniegšanas jūs aizpildīsiet varbūt ejos robus vai nepilnības šajā ziņojumā. Komisija ir nākus klajā diezgan dīvainā laikā ar šo priekšlikumu. Ir ratificēta 2013. gada direktīva par grāmatvedības uzskaiti, kas atceļ divas iepriekšējās direktīvas, uz kurām balstījās komisijas priekšlikums par direktīvas grozīšanu. Tagad iznāk, ka mēs gribam grozīt kaut kā tādu, kas vairs neeksistē. Un tagad eh, mums ir jāstrādā 2013. gada grāmatveidības uzskaitas direktīvu, un tas nozīmē, ka mēs uzsākam darbu pie kāda punkta, kura izskatīšana jau nu pat ir pabeigta. Un izskatās, ka mums tomēr ir pie šā jautājuma jāatgriežas. Lūdzu, kolēģi, ievērojiet klusumu. Tātad komisija eh, vēlējās precizēt to informāciju, kas ir jāatklāja lieliem uzņēmumiem, tādiem kā sociālie, vides, cilvēku tiesību pret korupcijas jautājumi. Tātad šiem uzņēmumiem ir jāīsteno šādu politiku, bet ja, viņi, ja tie to nedara, tad ir jāizskaidro, kādēļ šādi principi netiek ievēroti. Man ir trīs galvenie principi manā ziņojumā. Uh, pārskati par katru valsti atsevišķi, nodokļu plānošana un īpaša atbildība uzņēmumiem. Pirmais jautājums par pārskatiem par katru valsti. Kad tika pabeigts darbs pie šīs direktīvas un padome secinājumos bija ierakstīts plašāk izvērst pārskatus par katru valsti atsevišķi. Es domāju, ka mums ir jāturpina šis darbs, pat ja padomu varbūt neapzinājās īsti, ko tā dara. Bieži vien mēs dzirdam, ka šādi pārskati par katru valstu atsevišķi var uh, Eh, radīt arī negatīvu ietekmi. Un mm, tagad šie pārskati vairs netiek publiskoti, tie tiek nosūtīti eh, nodokļu iestādēm. Un runājot par juridisko bāzi, varbūt ir eh, šīs atskaites jāiesniedz citai iestādē, nevis nodokļu administrācijai, lai mēs varētu ievērot pilnībā 114. panta prasības. Esmu gatava uzklausīt arī citus ieteikumus, kā to varētu uh, īstenot, un būšu gatava tos ņemt arī vērā. Patiesībā mēs grozam 2013. gada grāmatvedības uzskaits direktīvas desmito pantu par uh, šiem valstu pārskatiem ir iespējams arī iekļaut uh, alternatīvu, alternatīvu risinājumu uh, atskaitē par uzņēmumu pārvaldību ja bet saka, ja mums arī, ka ja šādus datus iekļausim gada pārskatos, tad šie pārskati būs pārblīvēti ar informāciju, bet es gribētu tomēr uzklausīt kolēģi viedokļus par šo jautājumu. Bet tā varētu būt zināma veida garantija, ka šeit viss ir saskaņots ar finanšu pārskatiem. Nākošais e, jautājums ir e, ziņojums par īpašo atbildību, un tas attiec uz finanšu institūcijām. Tā kā finanšu sistēma dominē visā ekonomikā, e, šīs institūcijas ir pielīdzināmas dominējošiem uzņēmumiem, kam ir uh, īpaši pienākumi šai sakarā, un tādēļ es esmu iekļāvuši šo jautājumu savā ziņojumā. Es ceru, ka e, šie ziņojumi par īpašu atbildību, kurā tiek sniegta informācija par personāla apmācību ar mērķi uzlabot e, uzņēmuma darbību un tāpat arī mēs uh, vēlamies ieviest nodokļu auditus, lai mazinātu agresīvu eh, nodokļu samazināšanas praksi, ko īsteno uzņēmumu uzklausot ārējo konsultantu padomus. Eh, kā to ir norādījis gan G8, eh, G20, gan Eiropas komisija. Šāda prakse noved pie nodokļu paradīžu skaita palielināšanās un agresīvas izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tāpat mēs runājam par noteikumiem, kas būtu vērsti pret šādu praksi. Šādi noteikumi ir spēkā ASV, Kanādā, Dienvidāfrikā, Austrālijā, Hongkongā Un arī šādi noteikumi ir pieņemti apvienotajā karalistē, un mēs varētu tos plašāk izvērst Eiropas Savienībā. Nākošais jautājums ir aptvērums, uz kādiem uzņēmumiem šī direktīva attiecas. Šobrīdais formulējums ir jebkurš Eiropas Savienības uzņēmums, kurā ir vismaz 500 darbinieku, uh, apgrozījums 40 miljoni vai pēļņa 20 miljoni. Uh, ne, bilance 20 uh, miljoni. Tā tad patiesībā uh, šeit varbūt ir pārāk daudz noteikumu. Mēs varētu vadīties tikai no bilances un apgrozījuma neatkarīgi no darbinieku skaita, jo katrā gadījumā šiem uzņēmumiem ir liela ietekme uz Uh, valsts ekonomiku, kurā šī uzņēmuma darbojas, par padziļinātu izpēti. Es domāju, ka ir svarīgi, lai uzņēmumi varētu pierādīt, kā viņi ir nonākuši pie īstenotās politikas noteiktajās jomās. Piemēram, Bangladešā šīs rūpnīcas uh, sabrukums vai uh, zirga gaļas skandāls um, varētu arī būt, uh, varēja nenotikt tad, ja atbilstoši policiju, politika jau būtu īstenota šajos uzņēmos saulaicīgi. Tāpat runājot par lieliem Eiropas Savienības uzņēmiem, tie var vadīties no uh, pēc um, ieteikumiem, vadlīnijām, Mēs nediktējam, kāds uh, likumdošanas ietvers uzņēmumiem ir jāizmanto, bet tām ir jāizmanto tādi noteikumi, lai uh, ieinteresētās puses atzītu šos noteikumus. Es atvainojos par visiem tehniskiem grozījumiem, ko esmu iesniegusi. Es ierosinu tos visus iestrādāt vienā milzīgā kompromisā, lai nav jābalso par katru grozījumu atsevišķi, jo tas ir ļoti tehniski. Un, ja komisija uzskata, ka mēs neesam rīkojušies pareizi, tad viņi mums var ieteikt, un mēs izdarīsim nepieciešamās korekcijas. Tas īsumā ir mana ziņojuma saturs, un tagad es došu vārdu ēnu referentī. Vispirms Žāns Pols. Ah, Šis mikrofons darbojas. Paldies, priekšsēdētāji. Neizteikšos gari. Zinu, ka mums ir piesātināta darba kārtība un tā kā daudz gribēs varbūt izteikties, tad es mēģināšu izdarīt maksimāli visu. Pirmkārt, lielos vilcienos piekrīt jūsu ziņojumam. Iebildumu nav, bet mana īvieš bāžas konsekvence ar, um, par uzņēmumiem runājot ir labi gribēt lietas sakārtot bet to nedrīkst darīt uz konkurētspējas un uh, uh, efektivitātes rēķina. Ir jānodozē prasības tādā veidā, lai uh, tās būtu paties noderīgas. Pirmkārt. Otrkārt, prasības noteikti ir labi, bet ja nevar kontrolēt darbību realitāti, tad no tām nav nekādas jēgas. Un šodien Eiropā mēs redzam, ka mēs piešķiram aizvien lielākas kompetences organizācijām citās jomās finanšu uzraudzībā nepiešķirot tam finanšu, ne tehniskos, ne finanšu līdzekļus, lai darbu paveiktu. Domāju, ka ir jāizvairās no finan... uzņēmumu e, strādājošo tracināšanas Eh, lai neradītu lieku birokrātiju, un vajadzētu koncentrēties uz visbūtiskāko. Par pielietojumu sfēru jābūt izsvērtiem, eh, tāpat par fiskāliem jautājumiem. Man eh, tomēr šķiet, ka ja notiek izvairīšanās no nodokļu nomaksas, tad tā ir valsts vaina un nevis nodokļu maksātāju. Ka valstī ir jāseko tam, lai finanšu likumdošana nebūtu kā eh, caurduris eh, vai mm, Eh, te nebūtu citas eh, aizplūšanas iespējas, un ja grib nodokļus padarīt eh, produktīvāks, tad valstu administrācijām ir jāpadara finanšu likumdošana vienkārša, kontrolējama un pie, piemērojama. Lūk, tās ir manas dažas vispārīgās piezīmes, un visā pārējais piekrītu jūsu domgājienam. Paldies! Paldies! No sociāldemokrātiem Marlin, Marlin Smitsi. Varbūt tehniķi varētu mums eh, palīdzēt, bet ar mikrofoniem ir nopietnas grūtības šodien. Maz ir tādu, kuri darbojas. Okay.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 Arī es izlasīju šo ziņojumu, manuprāt, tas ir lielisks. Un ir daudz jautājumu, kuriem mēs varam piekrist faktiski un principā, tomēr dažus jautājumus pavisam īsi gribētu skatīt. Runājot par atskaitīšanos pa valstīm, manuprāt, tas ir, nu, e, svarīgs jēdziens, kam mēs piekrītam, taču mūsuprāt 42. pantā vajadzētu atstāt veco formulējumu, lai gan mēs piekrītam ieteikumam. Tomēr mēs gribētu, lai tie tiktu iekļaut citos grozījumos. Atvainojos, bet runātāja mikrofons nedarbojas. Naħsbu li naqsmu um, rapporter li supply chain hija importanti, għas sempliċi raġuni. Ļoti svarīgi ir piegādes ķēde Mēs visi zinām, kas notika. Bangladešā tāpat arī ir svarīgi tas, lai viss notiek caurskatāmi un jāparedz caurskatāmības noteikumu uzņēmumos. Tāpat arī ziņājums uzsvēra agresīvu nodokļu plānošanu. Šeit ir jābūt e, piesardzīgiem, nedarīsim vairāk nekā nepieciešams, e, vienkārši tāpēc, ka mēs varētu apspiest tās kompānijas, kas strādā pienācīgi un pelna. Nevajadzētu salikt visus uzņēmumus vienā groziņā visus. Agresīvi. Un ta, mums ir arī dažas iebildes par to, cik agresīvi mums ir jārīkojas. Vajadzētu strādāt visu interesēs. Attiecībā uz 28. grozījumu. Ziņojums mēģina aprakstīt to, ko nozīmē mazie uzņēmumi, un ir priekšlikums mazināt uzņēmumu strādājušo skaitu, jo ir atšķirība vai apgrozījums ir 20 vai 40 miljoni. Mēs saprotam, kāda aiz tā slēpjas loģika, taču mēs gribētu pieturēties pie e, principa, cik daudz strādājošo ir vienā MVU un saskaņā ar strādājošo skaitu, varētu noteikt, vai tas ir mazais uzņēmums vai nē. Tāpat arī mums ir jābūt skaidram ietvaram, vai mēs piemērosim nacionālo vai starptautisko. Bet tam ir jātiek jebkurā gadījumā skaidri definētam. Kopumā tas ir viss, ko es gribēju sacīt, un gribu piebilst, ka šis ir lielisks ziņojums, kur mēs varam atbalstīt. Protams, ar nosacījumu, ka tiek ņemt vērā mūsu grozījumi. Paldies! Un tagad no nu, zaļajiem Filips. Mans mikrofons darbojas. Uh, labrīt visiem! Un Jā, liberāļu raport Eh, referents saka, ka mēs to varam darīt, uzņēmumi var tikt eh, galā. Žans Pols un arī sociālisti saka, ka mums tomēr jābūt piesardzīgiem. Katru reizi Šārona sagatavo ziņojumu, es jūtos aizvien liberālāks, varbūt es esmu bīstamos ūdeņos, bet katrā ziņā ziņojums ir lielisks. Žanpaul, kad tu saki, ka ir jāuzmanās, lai neaplikt uzņēmums pārāk ar nodokļiem. Pilnīgi tev piekrītu. Un, ja kāds ir strādājis kā tu ļoti lielā uzņēmumā, lielos uzņēmumos viss šie skaitļi pastāv, nevajag pat tos saražot, pietiek tos publicēt, tur nav vajadzīgi nekāda papildu pūliņa. Mēs varam diskutēt, vai MVU ir līdzekļi to darīt vai nav, bet es gribētu sacīt, kā Šarun norāda. Nu Galvenokārt tas attiecas uz ienākumu, uz bilanci, uz apgrozījumu skaitļiem, var pelnīt lielu naudu ar maz strādājošajiem, bet mēs varētu paredzēt finanšu daļai, nefinanšu atskaitēji trīs slāņu pieeju, eh, kuru eh, MVU tiek atbrīvoti, lieliem uzņēmumiem ir pienākums, un pa vidu ir slieksnis, kur ir vai nu jā, rīkojas atbilstoši vai jāizskaidro. Tā varētu būt trīs slāņu pieeja, lai mēs nepārslogotu MVU. Un atkal tīri pragmatiski, ja mēs varam uh, ziņošanu pa valstīm nodrošināt lielajiem uzņēmumiem, tas būtu pirmais solis, un pēc tam mēs skatītos, kā mēs varam to paplašināt uz leju virzienā uz lielajām kompānijām, bet noķersim lielās dzīves vispirms. Žanpaul, es tev piekrītu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ka pirmkārt valstīm ir jāstrādā, lai e, neradītu iespējas šādām darbībām, bet ir arī jāapzinās, un CRD4 ietvaros, ka valstīm ir samērā maz, ja drīkst izteikties, eh, attīstīt apetīti nodok, uzņēmumu nodokļu harmonizēšanai. Un mums vajadzētu valstis mudināt paveikt darbu, tādā veidā caurskatāmību parādītu faktus, kas eh, varbūt nevisai ir glaimojoši, un šo skaitļu salīdzināšana eh, likt paliktu valsti zem zināma mm, tautas spiediena, lai tās veiktu lielāku harmonizēšanu. Domāju, ka ja starp 28 dalībvalstīm nodoklis būtu eh, harmonizēts, tad administratīvā slodze MVU būtu krietni mazāka. Uh, Papildus tam es gribētu pasvītrot vēl dažus citus punktus par vērtības ķēdēm. Ja nemaldos Šāron, līdz šim tas tiks skatīts apsvērumā, un mēs e, gribētu zināt, vai mums nevajadzētu sagatavot atsevišķu pantu, ieskai, pievienojot atskaitīšanās obliga, e, pienākumu lielajām e, kompānijām vismaz, un es piekrītu, ka vairāk caurskatāmības nodrošinātu labāku disciplīnu. Par uh, risku atskaiti mēs domājam, ka riski ir dažādi, un pēc 2008. Eh, gada finanšu krīzes mēs eh, koncentrējamies uz finanšu riskiem, bet ir vēl citi risku veidi. Tāpat arī risku pārvaldība nav eksaktā zinātne, taču valstīm vajadzētu izvērtēt sociālos un vidas riskus, kas ir saistīti ar darbībām. Iedomājieties, ka daļa no jūsu piegādes ķēdes atrodas Tunisijā vai Eģiptē, tīpaši apģērba nozarē, tajos gados, kas bija pirms arāba pavasara un pēc tam, un domāju, ka uzņēmumiem ir jāizvērtē, cik riskanti tas eh, ir to pozīcijas ne tikai finansiāli, bet arī politiski, geogrāfiski un tā tālāk. Tāpat domāju, ka ir jāaptver arī sociālajie aspekti. Kopumā no manas puses tas varētu būt viss. Mēs esam, mēs esam gandarīti ar ziņojumu kopumā. Mēs to vēlamies mazliet uzlabot, bet pārāk daudz uzlabojumu nav vajadzīgi. Paldies. Priekš, turpin priekšsēdētāja. Mums ir klāt ašlīs. Arī šie, šajā telpā ir grūti atrast klātesošu. Paldies, Šerona. Šīs ziņojums eh, lielākoties atspoguļo tās prasības, kas jau ir spēkā apvienotā karalistē, līdz ar to es pārsvarā varu visu atbalstīt. Eh, attiecībā uz Žampolu Gozēs eh, komentāriem par slogu uzņēmumiem, protams, mums jānodrošina, lai šis sloks nebūtu pārāk liels. Priekšsēdētājs kundze, es augstu novērtēju jūs centienus uzlabot šo tekstu un saskaņot to ar citiem tekstiem, kā CRD4. Es gan vēlētos pēc apgrozījuma eh, sadalīt uzņēmumus, nevis pēc dalību, darbinieku skaita Tad eh, darbības joms eh, paplašināšana man nav pieņemama. Es vēlētos samazināt šo darbības jomu uz biržās kotētiem uzņēmumiem. Tāpat man rada bažas arī eh, prasības veikt, pār, sagatavot pārskats atsevišķi pa valstīm un tāpat arī par peļņas novirzīšanas procesu, lai palīdzētu nodokļu iestādēm Vēlos pateikties referentēji par šo uh, paveikto darbu un vēl, gaidu sadarbības iespējas. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. Vienīgie, kas māja ar roku, bija acīm redzot tie, kas gribēja kafiju, nevis vēlējās izteikties. Jā, paldies. Es gaidu jūsu grozījumus un darīšu visu iespējamo, lai varētu iekļaut tos, tos mūsu darbībā. Protams, ka mums ir jābūt, jābūt pieejamai plašākai informācijai, eh, jānodrošina caurskatāmība. Sabiedrībā ir bažas, tīpaši laikā, kad daudzas uh, dalību valsts meklē iespējas eh, palielināt savus ieņēmumus no nodokļiem un izskatās, ka lielie uzņēmumi var novirzīt savus līdzekļus citur un nemaksāt godīgi nodokļus. Un tas rada ievērojams sekas. Esam daudz par to runājuši kontekstā ar visdažādākām lietām, eh, ekonomisko pārvaldību, finanšu darījumu nodokli un daudzām citām lietām. Ja mēs eh, turpināsim centienus uzlabot finansējumu dalību valstīs, tad uzņēmējiem ir godīgi jāmaksā nodokļi. Un mēs zinām, ka pārskata atsevišķi pa valstīm, kas savulaik bija kaut kas tāds, eh, ar ko palīdzēt eh, jaunatīstības valstīm, tad ir zināms šoks, varētu teikt, ka attīstītajā pasaulē mums arī ir nepieciešama šāda pieeja lai mēs varētu iekasēt nodokļus. Tāpat gaidu jūsu grozījumus, esmu gatavi iestrādāt eh, lietas eh, atsevišķos pantos, nebija viegli izlemt, kur ko likt. Un ja komisija vēlas eh, sniegt kādu padomu mums, ja kaut kas viņu prāt nav pareizi, esmu gatava uzklausīt gan Digitax, gan arī Digimart ņemot vēro, ka šis ir Digimakt priekšlikums. Laika mums nav daudz. Vai komisija vēlējās izteikties? Jā, paldies par priekšsarētāju, bet nedomāju, ka šobrīd tas ir nepieciešams, lai veicinātu sanāksmes norisi. Es atturēšos no komentāriem. Jā, paldies. Ja mums būs nepieciešama jūsu. Uz konsultācijas, tad labprāt apspriedīsimies. Eh, ja jūs arī norādat, ja mēs virzamies eh, ārpus eh, tiesa juridiskā pamata, ko nodrošina 114. pāns. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš nav īpaši tālu, jo mums ir jānodrošina, lai šo atzinumu pabeigtu saulaicīgi. Grozījuma iesniegšanai termiņš ir 6. novembris, darba dienas beigas. Uh, grozījumu izskatīšanu 25. novembrī un balsošanu tajā pašā dienā. Līdz ar to mēs ceram panākt kompromisus līdz tām laikam plenāru sēdē. Vēl nezinām, kad skatīsim šo jautājumu, jo juridisko lietu komiteja ir vadošā komiteja, kaut arī mums ir dalīta kompetence atsevišķās jomās, par kurām mēs vēl vedam sarunas. Paldies! Un ejam tālāk pie nākamā kārtības punkta. Man ir jādodas projām, līdz ar to es nododu vadīšanu Pablo. Ja viņš atradīs mikrofonu, kurš darbojas. Okay. Good morning, everyone. Labrīt visiem. Esam nonākuši pie nākamā darba eh, kārtības jautājuma. Ar Gozes kungu atļaujas runāšu angliski. Priekšsarētājs paziņojumu. Tātad in, informācija par trialogu. Pirmais trialogs par savienības programmu, lai atbalstītu konkrētus pasākumus finanšu ziņošanas jomā. Uh, 2014. un 2020. gadām. 15. oktobrī pirmais trialogs eh, tika organizēts, eh, diskusijas notika par 4. pāntu gala ziņojumā, kas ietver galvenos, ska, eh, galvenos problēmas. Ziņā Mēs apsvērdām iespēju šis nosacījums, kas ir pievienot. Otrais trialogs notiks 6. novembrī. Par MIFID trialogiem. Sestais trialogs notika 16. oktobrī par tirzniecības kontrolēm un pienākumiem un saistībām saistībā ar caurskatāmības nodrošināšanu. Tātad tie bija jautājumi, kas tika apspriest. Septītais eh, trialogs paredzēts 6. novembrī. Ejam tālāk. Balsošana. Hi. I have my card there, please. So, we move on to the votes. Uh, sākam balsot. Vispirms pārbaudīsim, vai darbojas jūsu balsošanas kārtiņas. Tā kā lūdzu, sākam balsot. El mío no funciona. No funciona. Así. Ah, Oye, So everyone vote? Tātad visi nobalsojuši, vēl pieci vajadzētu balsot. Tātad. Jūs kartiņi darbojas, darbojas. Tātad visi nobalsojuši, beidzam balsot. So we start voting the Tātad sākam balsot par sanācijas un noregulējumu režīmu iestādēm, kas nav bankas. Keis Svimborns ziņojums, tātad kompromiss A. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Grozījums 28. Par, pret, atturas, noraidīts. Oriģināla teksts, kas par? Protams, varam pārbaudīt 28. grozījumu. Sākam balsot. We close the votes. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts tātad. O, par oriģinālu tekstu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss B. Kas par? Nē, es atvainojos 39. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss B, kas par pret atturas pieņemts. 31. kas par pret atturas pieņemts. 32. kas par pret atturas pieņemts. 58. kas par pret pret, atturas, noraidīts. 33. kas par? Atsaukts. Tātad 34. kas par? Pret, atturas, noraidīt. A, pieņemts, satanēs. 35. Mums nav šādas informācijas, bet, nu, paldies painformēt 36. kas par pret atturas pieņemts. 37. kas par pret atturas pieņemts. 38. kas par pret atturas pieņemts. 40. kas par pret atturas pieņemts. 41. 42. Ā, tie ir identiski. Tātad 43. kas par pret atturas pieņemts. Paragraf 56. punkts. Kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss C. Kas par? 44. par pret atturas pieņemts. Kompromiss C, kas par pret atturas pieņemts. 51. grozījums. Balsojums par daļām. Pirmā daļa. Kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss D, kas par pret atturas pieņemts. Piecdesmit otrais grozījums, pirmā daļa, kas par pret ārus pieņemts. Otrā daļa ir atsaukta. Kompromiss E, kas par pret atturas pieņemts. 59. Tātad ar mutisko grozījumu, ko ierosina referentē. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 67. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss F. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss G. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Simtais par pret atturas pieņemts. Pārbaudām simto grozījumu. My God is good. Beidzam balsot un ir pieņemts. 18 pār, 13 pret. Paldies, ka norādījāt tātad. Kompromisējumi par, pret, atturas pieņemts. 107 par, pret, atturas pieņemts. 108 par, pret, atturas noraidīts. Oriģināla teksts par, pret, atturas pieņemts. 109, kas par, pret, atturas pieņemts noraidīts. 110 par pret atturas noraidīts. Oriģināla teksts. Labi, pārbaudām 110. Sākam balsot. Me, chairman, voting... Es atvainojos, bet eh, rakstīts, ka 109 un 110 ir jābalso kopā. Jūs, eh, jā, jums taisnība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 Tātad 109 un 110. Beidzam balsot. Pieņemts. Un ja ir es ar līdz. Let's vote it separately then. Labi, balsojam atsevišķi. So, if there is uh, any concern, we vote separately. Ja ir kāds bažas, varam balsot atsevišķi. Pirms pa 109. sākam balsot. 109. 109. We close the votes and it's. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par 110. Open the vote. Sākam balsot. And it's rejected also. Okay? Noraidīts. Atvainojos par šo pārpratumu. Ejam tālāk. Oriģināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. 111 par pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Apsvērums numur viens par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. Ceturtais un piektais balsojam kopā. Četri un pieci, kas par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts eh, apsvērumam 3 par pret atturas pieņemts. Apsvērums 4 par pret atturas. Tad apsvērums 5 un 6 oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts apsvērumam A par pret atturas pieņemts. 9 par pret atturas noraidīts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Oriģināla teksts. Jā, par to nav jābalso skaidrs. 12. balsojums par daļām. Pirmā daļa. Kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret atturas Pārbaudām otro daļu elektronu. Sākam balsot. We close the votes. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa pieņemta. 13. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Oriģināla teksts par D, par pret, atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozu? Nē, apsvērums E oriģināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. Apsvērumu F un G oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Apsvērums H par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts J un L par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas noraidīts. Oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Kompromiss R par pret pret atturas pieņemts. Oriģināla teksta apsvērama O, kas par pret atturas pieņemts. Tad 24. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām 24 pret atturas noraidīts. Balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem elektroniski. Sākam balsot. We close the vote. Beidzam balsot un pieņemts. Balsojam arī elektroniski par normatīvo rezolūciju. We close the votes. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar 30 balsojot par, 0 pret un 0 atturas. Ar to arī apsveicam referenti. Nākamais balsojums Tremozes kunga ziņojums par konkurences politiku. Tātad ikgadēja ziņojums par ES konkurences politiku. Sākam ar kompromisā A, kas par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas noraidīts. 13. par balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas, manuprāt, noraidīts, bet pārbaudām elektroniski pirmo daļu 13. grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu pārsvaru. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām 15. elektroniski. We close the votes. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. Kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Grozījums 21 ar mutisku grozījumu Alfredo Palone, kas par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudam elektroniski 21. grozījumu, sākam balsot. We close the votes. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar milzīgu pārsvaru. I suppose the only opposition of Mr. Lambert. Laikam Lambert kungs bija vienīgais, kas uh, bija pret. 23. 22. ir atsaugs, tāda ir mūsu informācija. Tātad 23. Kas par? Didn't we vote? Yeah, yeah. Amendment 23. Those in... 23. Kas par? Pret atturas pieņemts. 24. Kas par? Pret atturas noraidīts. 25. Kas par? Pret atturas pieņemts. 26. Par? Pret atturas pieņemts. 27. Par?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 Pārbaudām elektroniski 52. grozījumu. Sākam balsot. <laughs> We close the votes. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. balsojums pa daļām, divās daļās, pirmā daļa. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa. Par, pret, atturas, noraidīts.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 pret, atturas pieņemts. 62 par, pret, atturas pieņemts. 63 par, pret, atturas pieņemts. 64 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss E divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret pret atturas pieņemts. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas noraidīts. 71. par pret noraidīts. 71. jā, noraidīts.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 atturas noraidīts. Kompromiss G divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudam otro daļu kompromisam G. Sākam balsot. We close the votes. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 balsojot pār, 12 pret, 87 pār, pret, atturas pieņemts, 88 pār, pret, atturas pieņemts, 89 pār, pret, atturas pieņemts, 90 pār, pret, atturas pieņemts, 91 pār, pret, atturas pieņemts, 92 pār, pret, atturas noraidīts. 93. par pret atturas noraidīts. Par 92. mums jābalso arī par oriģinālu tekstu. Labi, tā tad atvainojos. 11. punkta oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Paldies Gazais kungam. 94. kas par pret atturas pieņemts. 95. divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Noraidīts. 96. kas par pret atturas noraidīts. 97. un nē, par oriģinālu tekstu jābalso. 12. punktā par pret atturas pieņemts. 97. un 98. par pret atturas pieņemts. 199. 99. Kas par pret atturas pieņemts? Oriģināla teksts. Par to nav jābalso. Simtais par pret atturas pieņemts. Pārbaudam elektronis, neesmu pārliecināts. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu pārsvaru. Simtu viens atkrīt. Ejam pie simtu otrā. Kas par? Pret atturas noraidīts. 103. par. Tātad pa oriģinālu tekstu, jā, par oriģinālu tekstu, tātad kas par, pret, atturas pieņemts. 103. Par, pret, atturas pieņemts. 104. Par, pret, atturas pieņemts. 105. Par, pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts. Nē, 106. Par pret atturas pieņemts. 107. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 108. Par pret atturas noraidīts. 109 kas par, pret, atturas, pieņemts. 110, kas par, pret, atturas, pieņemts. 111, par, pret, atturas, pieņemts. 112, kas par, pret, atturas, pieņemts. 113, par, pret, atturas, pieņemts. 114, divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 115. Kas par pret atturas noraidīts. 116. Kas par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski 116. Sākam balsot. Priekšsēdētāji, manuprāt, Eh, tikai deputāti var prasīt pārbaudīt, varbūt atgādināt aiz mums eh, sēdošos eh, darbinieks, kas nav deputāti, ka viņi nevar prasīt pārbaudīt balsojumu. Tikai deputāti to var darīt. Beidzam balsot un pieņemts. Tātad nākamais ir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 125. pār pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts 18. punktā, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss H par pret atturas pieņemts. Kompromiss I par pret atturas pieņemts. 132. par pret atturas pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts pieņemts. 134. par pret atturas noraidīts. Oriģināla teksts par 21. Nē, par to nav jābalso. 135. par pret atturas pieņemts. 136. un 137. kas par pret atturas pieņemts. 138. par pret atturas pieņemts noraidīts. 139. par, pret, atturas, noraidīts. 140. par, pret, atturas, noraidīts. 141. par, pret, atturas, noraidīts. 142. par, pret, atturas, pieņemts. 143. par, pret, atturas, nu, pieņemts. 144. par, pret atturas pieņemts. 145. par pret atturas pieņemts. 146. par pret atturas pieņemts. 147. par pret atturas noraidīts. 148. par pret atturas noraidīts. Par oriģinālu tekstu par pret atturas pieņemts. 149. par pret pret atturas noraidīts. 150. un 154. par pret atturas pieņemts. 151. par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. 152. par pret atturas pieņemts. 153. divās daļās pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret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 pieņemts. 180. Tātad employment 1 par pret atturas pieņemts, employment 2 par pret atturas noraidīts, employment 3 par pret atturas pieņemts, employment 4 par pret atturas noraidīts, employment 5 divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret pieņemts. Pārbaudām Employment 5 pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Employment 5 otrā daļā par pret atturas noraidīts. Employment 6 divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Employment 6 otrā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Employment 7 par pret atturas noraidīts. Employment 8 par pret atturas pieņemts. Employment 9 par pret atturas pieņemts. Employment 10 par pret atturas pieņemts. Employment 11 par pret atturas noraidīts. Employment 12 par pret pret atturas noraidīts. Employment 13 par pret atturas noraidīts. Employment 14 par pret atturas noraidīts. Employment 15. Divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Employment 16 par pret atturas pieņemts. Employment 18 par pret atturas pieņemts. Apsvērumu citādi. Otrais grozījums par pret. Tātad vēlreiz par pret atturas pieņemts. Or, trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Oriģināla teksts par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas nor... pieņemts. Astotais par pret pret atturas pieņemts. Apsvērums A par, par pret pieņemts. B employment par pret atturas pieņemts. Recital C employment par pret atturas noraidīts. Apsvērums D employment par pret pret atturas pieņemts. Apsvērums E employment par pret atturas pieņemts. E, apsvērums F employment par pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts e, par tiem blokā balsot. Tātad par šiem visiem blokā, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss D, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam elektroniski par tekstu kopumā ar grozījumiem. Es sākam balsot. So the... Beidzam balsot. 32 balso par, 1 pret. Labi, paldies un apsveicam Par normatīvo rezolūciju nebalsojam. Tātad apsveicam Tremos kungu. Un ejam tālāk pie nākamā balsu. Konstitūcija. <laughs> Tātad nākamais balsojums ir par, par konstitucionālajām problēmām, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā. Un atzinumu ir sagatavojusi Silvija Gulāra. A kompromiss, kas par pret atturas pieņēmts. Kompromiss B par pret atturas pieņēmts. Kompromiss C par pret atturas pieņēmts. 14. grozījums par pretaturas pieņēmts, 15. grozījums par pretaturas pieņēmts, D kompromiss par pretaturas pieņēmts, 26. grozījums par pretaturas pieņemts, e-kompromiss par. Vai jūs vēlaties, Gozes kungs, pārbaudīt rezultātu? Labi, pārbaudām 26. grozījums, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts ar 20 balsīm pār un 11 balsīm pret. Kompromiss E par pretaturas pieņemts, kompromiss F par pretaturas pieņemts, G kompromiss par pretaturas pieņemts, H kompromiss par pretaturas. Balsojam blokā par kompromisiem no H līdz R. Kas par? pret atturas pieņemti visi kompromisi, S kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, T kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, U kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. grozījums atkrīt, tagad balsojam par V kompromisu par pret atturas pieņemts. Dubult V kompromiss līdz pat kompromisam AJ, kas par balsojumu blokā es atvainojos. Tātad balsojam blokā, kas atkrīt. 52. grozījums atkrīt, jā. Tas atkrīt. Un tagad mēs balsojam no kompromisa dubultvē līdz pat kompromisam AJ par visiem blokā. Par pret atturas pieņemti Un tagad elektroniskais balsojums par tekstu kopumā ar visiem grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts ar 26 balsīm par un 7 balsīm pret un sveicu Gulāras kundzi. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta un lūdzu ievērojiet klusumu, kolēģi. So we move on to the next item of the... Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir septītais darba kārtības punkts. Grozījumu izdarīšana regulā numur 99-2013 par Eiropas statistikas programmu 2013-2017 gadam, un man ir tas gods būt referentam par šo ziņojumu. Tagad eh, spāniski izklāstīšu to visu. Kā jūs zināt, Eiropas Savienības eh, politika ieviešana pieprasa salīdzināmu un patiesu statistisku informāciju par sociālajiem, ekonomiskiem vidas jautājumiem Eiropas Savienībā un dažādajās komponentēs eh, reģionālā un valsts līmenī. Tāpat arī statistikas ir nepieciešams, lai sabiedrība varētu uh, labāk izprast Eiropu. Un šajā sakarā pa, padoms un parlamenta regula e, statistiskajām programmām 2013.17. E, gadam, kas tika pieņemts šogad janvārī, lai noteiktu vispārīgo ietvaru attīstībai un statistiku izplatībai, periodam e, no 2013. līdz 2017. gadam. Kā jūs zināt, regulas priekšlikums e, at, e, paredzēja programmas pieciem gadiem jūs turpat vai 300 miljārdus eiro. Neraugoties uz rezolūciju 13. jūnijā eh, pagājušajā gadā par daudzgadu finanšu schēmu, Eiropas parlaments uzsvēra, ka sarunas par likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz daudzgadīgajām programmām noslēdzās pēc tam, kad ir panākta vienošanās par finanšu dotācijām. E, ziņojuma priekšlikums ir grozīt regulu 99213 eh, pār statistikas programmām 13. un 17. gadam attiecībā uz finanšu dotāciju. Un šis priekšlikums uh, Eh, paredz izmainīt eh, programmu 13-17 gadam, eh, kas tiek iekļauta finanšu programmēšanas gadā no 14. līdz 20. gadam, DFS citiem vārdiem sakot. Šim nolūkam ir paredzēta 53,7 miljoni eiro un finanšu dotācija. E, tiek paredzēti 234 e, miljoni eiro. Prog 13. un 17. gadam paredzētais finansējums ir Eh, bez izmaiņām. Gribētu atbalstīt komisijas tekstu Enmendarlo, insisto, ino... un negrozīt to, jo neuzskatu, ka tas būtu nepieciešams. Tāpēc gribētu rēķināties ar ēnu referentu atbalstu. Saskaņā ar saņemto informāciju padomu arī atbalsta šādu opciju. Tāpēc, ka jādomā par efektivitāti, jo šobrīd ir ļoti daudz ziņojumi, kuros mēs skatām, kurus mēs skatām ekonu komitejā. No otras puses, jā, e, skatā ziņojumi par statistiku, pie kuriem šobrīd strādā uh, parlaments, un domāju, ka šie uh, ir noderīgi, ja šie ziņojumi veidojas uh, kopīgi visi. Tātad paldies jums par uzmanību un došu tagad. Uh, ēnu referentiem, kur ir klāt, un uzreiz redzu Silviju Gulāru. Nē, man nekas nav piebilstams. Domāju, ka jautājums nav visai strīdīgs un varam to atbalstīt. Paldies! Uh, Gulāras kundze vai no zaļajiem kāds grib izteikties? No ECR Jā, priekšsēdētāji, arī es gribētu paust mūsu atbalstu. Paldies! Izskatās, ka šī būs visīsākās debats ekonkomitejas vēsturē. Paldies, priekšsēdētāji, gribu sveikt jūsu atbalstu. Mēs Uzskatām, ka jūs esat noderīgi strādājuši iepriekšējo gadu laikā un ceram uz jūsu atbalstu arī turpmāk. Paldies! Mēs zinām par atbalstu no komisijas un papildu runātāju mums nav. Atgādinu, ka grozījuma termiņš ir 24. oktobrs. Grozījums skatīsim 18. novembrī, balsosim tajā pašā dienā un plenārsēdē skatīsim šo jautājumu janvārī. So we move on. We... Pārējām pie nākošā darba kārtības punkta kas ir astotais punkts noteikumu, kur valsts tiesībās reglamentē zaudējuma atlīdzināšanas prasības par dalību valsts un Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumiem. Šodien mēs skatām grozījumus bet referents Švāps nav klāt, tāpēc mums sēde būs mazliet jāpārtrauc līdz parādās šeit Švāba kungs, jo ja referenta nav klāt, mēs nevaram sākt debatas, tāpēc debates pārtraucam līdz Švāba kunga atnākšanai. Cerams, ka tas būs ļoti īsu brīdī.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

we can. Ah, no. I was here. So, welcome, Mr. Schwab. Švāba kungs, sveicam jūs. Mēs eh, pārējām tagad pie mūsu darba kārtības desmitā punkta. The... Skatīsim ziņojumu projektu, ko ir sagatavojis Andrēs Švābs astotais punkts. Tas ir attiecībā uz, uz konkurences tiesībām. Švāba kungs. Paldies, priekšsarētāji. Pablo, kolēģi, man ir prieks, ka mēs šodien pirmo reizi komitejā varam runāt par projektu noteikumiem, kuri valsts tiesībās reglamentē zaudējuma atlīdzināšanas prasības. Uh, Un e, pavisam īsā laikā, kas te man ir atvēlēts, e, prezentēt šo priekšlikumu, tā būtiskākos elementus un veicināt diskusijas, kas man jau principā divpusēji bijuši ar kolēģi Sančes Prezēdo, ar Derek Epping un arī ar Sofiju Intveld un arī zaļajiem kolēģiem. Tas būs kā kopsavilkums. Uzskat, ka komisija nākus klajā ar eh, noderīgu priekšlikumu, uztverot to, ko parlaments eh, rakstīja pat 2009. gada konkurences politika eh, igadējā ziņojumā. Mums ir nepieciešams nodrošināt, lai tie, kas ir guvuši zaudējumus saistībā ar karteļu vienošanās, saņem kompensācijas. Uh, Tāds ir pamatprincips dalību valstīm, tas ir arī tiesība aktos pamatprincips, ka zaudējumi tiek kompensēti, un tāpēc es uzskatu, ka direktīva šeit ir pareizajā virzienā. Protams, ka tāpat laikā eh, esam par to daudz diskutējuši. Tātad situācija ir tāda, ka mēs nedrīkstam ar šo priekšlikumu radīt papildu iespējas uh, izmantot dalību valstīs uh, dažādas metodas, kombinējot tās, lai beigās rastos uh, kaut kāda iespēja apiet pašreizējās normas un saņemt lielāku kompensāciju nekā pienākās. Kaut arī mēs saprotam, ka šis jēdziens par punitive damages it kā nebūtu piemērojams Eiropā. Es vēlētos tomēr atgādināt, ka kopā ar Filipu Kubiku, kurš pārstāv komisiju Florencē, mēs, pieņē, mēs piedalījāmies uh, diskusijā, un tomēr runa bija par to, ka lai netiktu mainīts šis punitive damages princips. Tāpēc eh, mums nevajadzētu pārspīlēt varbūt ar šiem eh, draudiem, bet nu nevajadzētu arī veicināt. Kopumā komisijas priekšlikums ir vērsts uz to, lai eh, tie, kas vēlas izmantot šo programmu, Tātad tiem ir jānodrošina, lai pieteicējs, eh, kurš iesniedz konfidenciālu informāciju komisijai, nenonāktu tiesu prāvās, respektīvi, jo atsliecinieks eh, nodrošina caurskatāmību, daļēji arī sniedzot informāciju par sevi, un tad, lai eh, katrā ziņā nemazinātu šī caurskatāmība. Tātad draudus varētu radīt Donaukimī un Fraidenau, ar kuru Eiropas kopienas tiesa lēma, ka pat par sevi izņēmums dokumentiem nav iespējams, kamēr tam nav Eiropas Savienības tiesība akts par dokumentu ne, neiesniegšanu. Un tad eh, mums ir jādomā par nosacījumiem, balsoties uz kuriem tiesnesis var lemt, vai prasītāji Eh, prasītājiem ir jā, jāpieprasa papildus dokumentu iesniegšana. Un vai tas ir pareizi šeit aprakstīts? Piektajā pantā komisija ierosina vispārēju režīmu nacionālajiem iestādēm, respektīvi tiesnešiem, dot iespēju pārbaudīt, vai pamatā ir iesniegti visi dokumenti saistībā ar konkurences noteikumiem. Un sestajā pāntā komisija ierosina divus konkrētus dokumentus uh, Eh, privileģētā situācijai, kad dokumenti netiek vispār publiskoti. Un jārunā par to ir, vai šis ir pareizais veids. Par šo pieeju runā tas, kā abi dokumenti, kas minēti 6. pantā, eh, tie nodrošinātu pilnīgu juridisku noteiktību. Un savā ziņojumā es tad iedvesmojos no idejas, ka šāda privileģēta pieeja diviem dokumentu veidiem varētu likt tiesnesim domāt, ka e, pārējie dokumenti ir brīvi publiskojami. Es uzskatu, ka šāds dalījums melns pret baltu varbūt īsti nebūtu patērētāja interesēs, uzņēmēja interesēs, arī juridiski politiskās situācijas labā, bet komisija toties varēs vienmēr pateikt, ka tās uh, Tie dokumenti, kas eh, komisijas eh, procesos, eh, ši, visi šie dokumenti ir aizsargāti, bet pārējie nē. Bet es uzskatu, ka ir nepieciešams aizsargāt visus dokumentus saistībā ar karteļu vienošanos izmeklēšanu pieprasītie dokumenti, tad būtu jāaizsargā. Sastajā pāntā ir nepieciešams arī precizēt, kas varbūt manā ziņojumā nav tik skaidri atspoguļots, ka, ka nu, principā jau nosaukums to dara saprotam, ka principā šāds pāns būtu piemērojams visu veidu dokumentu pieprasījumiem. Es par 5. 6. pāntu tālāk nerunāšu, kaut arī uzskatu, ka šis ir visa priekšlikuma eh, galvenais kodols, bet eh, tālākais jautājums par to, kā aizsargāt eh, prasītāju intereses no vienas puses un apsūdzēto karteļu intereses no otras puses aizsargāt. Tātad, lai tas viss būtu juridiski regulēts. Tā ir Mhm. Katrā ziņā tam ir ļoti svarīga loma. Eiropas komisija savā priekšlikumā ir rakstījusi ideju, kā galvenais liecinieks eh, ne tikai pie sankcijām būtu privileģējams, ne tikai attiecībā uz dokumentu aizsardzību, bet arī attiecībā uz saistībām vai atbildību pret trešām pusēm. Nu, tas eh, mazliet strīdīgs jautājums ir. Es tomēr pieturos pie tā, ka ekonomiski spēcīgākais um, elements um, vai, vai dalībnieks var uzdot uh, jautājumus šim informatoram, uh, prasītājam un uh, tad, protams, jāskatās, ko tas vispār dod kopumā. Līdz ar to es, izlē... es uzskatu, ka šīs kopējās vai atsevišķās atbildības jautājums nav tik eh, pareizi varbūt aprakstīts. Eh, Nē, esmu pārliecināts, ka mans variants ir vislabākais iespējamais. Protams, ka ir jau arī komisijas priekšlikuma labā Eh, arī apsvērums, ka nevienmēr pieteicējs var iepriekš aprēc, aprēķināt karteļu vienošanos radīt zaudējumu precīzi apmēru. Bet eh, par karteļu vienošanās izmeklēšanu atbildīgās iestādes eh, lēmums attiecībā uz vienu prasītāju var atstāt ietekmu arī uz citiem pieteicējiem. Un par to katrā ziņā mums vēl ir jādiskutē. Tālāk tas ir attiecināms arī uz apgalvojumiem saistībā ar netiešiem pirkumiem. Un nu, šādu nu, e, kaut kas e, nevar tikt pierādīts nu, tādās, tādos procesos. E, apsūdzētājiem ir jāuzņemas pierādījuma nasta. Un tādējādi tiek radīti apstākļi, kas nevienmēr ir labvēlīgi. Līdz ar to es 12 2 un 12.3 esmu grozījušos punkts, e, pieminu arī patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas, esmu runājis arī e, ar šīm organizācijām un e, uzņēmēju pārstāvjiem, kas nebija tik apmierināti ar šo regulējumu, tur varbūt varam nonākt pie kāda kompromisa, bet tad es vēlos vēl atgriezties pie uh, jautājumu par to, ko komisija min 17.2 punktā par tiesisku procesu, respektīvi alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu un kad eh, tie ir izmantojumi un kad tiesas procesi. Ideja kā tāda ir laba, jo tas ļauj prasītājiem arī saņemt kompensāciju, bet es ierosinu 17.2a ieviest, ka šāda pieeja būtu uh, nodrošinājumu arī komisijai, lai nodrošinātu, ka ja tiek izmantots e, vislabākais risinājums, nodrošinot abu pušu intereses. Un būtu pateicis, ja mēs saņemtu atbalstu. Nu, tad uh, es būšu tad noslēdzis uh, izklāstu. Tātad grozījumi tiek iesniegti līdz 5. novembrim, un 5. decembrī cerams varēsim balsot. Uh, Protams, juridiskai lietu komitejai vēl ir par 5, 17 un 18 punktu iespējams eh, vēl izteikties. Paldies, priekšsardā. Andrejas nav. Paldies, Andrejas. Tagad vārds uh, no referentam Sančesam Presēdo. Gracias, eh, presidente. Lo primero. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā es gribu pateikties Švābu kungam par um, sagatavoto ziņojumu un par uh, dialogu, eh, kurā mēs varējāmies sastrādāties kopš viņš ir tik iecelts pār referentu. No manas puses divas pārdomas. Pirmkārt, manuprāt, tēmats ir ļoti svarīgs, jo šis dosie attiec uz privātām eh, akcijām, darbībām un ne, attiecās uz ekon komitejas vadošās lomas saglabāšanu šajā dosie. Šis eh, dosie skata iespēja, kas nebūtu ne, ne iejaukties, ne ietekmēt uh, eh, uh, eh, nacionālas lietas, bet gan veicināt konkurētspēju un padarīt to efektīvu, un tāpēc arī tās būtu tā uztverams. Tālāk priešlikums ir, lai komisija nevis iesaistītos procesos, bet gan nodrošinātu efektīvi darbīgus konkurences principus. Un E, tāpēc arī mums vajadzētu mūsu vadošo lomu saglabāt. Bez tām otrkārt, parlamentam uzskatot um, kā iniciatīva ekonomiskās lietās piemīt ekonu komitejai, Un tad, kad mēs runājam par pierādījumiem konkrētos gadījumos, mums ir jāpanāk ar esošajiem pasākumiem efektīva konkurences politika. Tāpat arī mums ir jārunā par eh, konkurences iestāžu lēmumiem, kad mēs runājam par dažādiem. Uh, Eh, projektiem, un kuros mēs koordinējam privāto un valsts sfēru, kad mēs piedāvājam divus atšķirīgus risinājumus, un mums ir jārunā arī par pamudinājumiem veicināt konkurences politiku, lai tas viss būtu efektīvi. Un tieši aspekti šeit ir labot kaitējumu, kas būtu nodarīts apkārtēji videi patērētājam. Arī mēs esam atbildīgi, bet gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka, lai šie temati tiktu skatīti konkurences, eh, konkurences politikas aspektā. Un šīs būtu pirmais jautājums, kur es gribētu nodot uh, komisijas priekšsēdētājiem, priekšsēdētājai un referentam šajā sakā. Mm. Otrkārt, mums ir jāmeklē vienošanās lielās, lielos politiskos vilcienos, jo tehniski formulēt ir vieglāk tad, kad mēs esam radoši politiskus līdzsvarus. Tāpat arī šī iniciatīva neatiec uz kolektīvajām prasībām, tāpēc, manuprāt, tas ir viens no trūkumiem šai iniciatīvai un mums vajadzētu būt tālāk ejošiem un jāformulē ieteikumi. Katrā ziņā domāju, ka atsevišķie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 visas, visām tiesībām ir jānodrošina aizstāvēšanās iespējas un e, šai programmai jānodrošina maksimāla darbošanās spēju un ja nav cita risinājuma. Tad ir jābūt iespējai kvantificēt nodarīto zaudējumu. Šie aspekti varētu būt būtiski. Tāpat pierādījumu savākšanas eh, mehānisms arī ir nozīmīgs, un šajā sakarā es esmu redzējis dažus saprātīgas iniciatīvas. Tāpat arī nevajadzētu šajā programmā iekļaut tik vienu dokumenta tipu, lai ne, ar šo programmas veidu netiktu veidotas pārlieka dokumentācija, kas ir nepieciešama. Otrakārt, karteļu gadījumos, apvienību gadījumos atbildība. Līdzīgi kā iepriekšējās Eh, programmās ir jāveic pasākumi, lai šādi kārteļi tiktu atklāti un jāparedz programmas tiem, kas tos eh, eh, par tiem informē un ir jādod iespēja izvērtēt kopīgās atbildības gadījumus, kas uh, uh, varētu būt neproporcionāla, piemēram, mazu, mazu uzņēmumu gadījumos, kur var tikt izveidot kartēļi, bet ar minimālām ietekmēm varbūt nevajadzētu paredzēt tik nozīmīgus pasākumus. Katrā ziņā vajadzētu izvairīties no tā, ka šādi mazie uzņēmumi tiek izmantoti, ka uh, kārteļus veicinoši elementi, un tāpēc mēs varētu meklēt kādu līdzsvaru. Tālāk ir temats, manuprāt, saprātīgs attiecībā uz e, valsts un privātajiem pīlāriem. Manuprāt, šie ir pilnīgi atšķirīgi pīlāri, un mums vajadzētu me meklēt iespējas veicināt sinerģiju un vai tas notiktu ar piekļuvu informāciju vai citā veidā, bet nevajadzētu sankcijas eh, saistīt ar kompensācijām. Un runājot par uh, sankciju līmenī, e, kompensāciju līmeni, nevajadzētu pārslogot komisiju ar privāta rakstura aspektiem, kas neietilpst tā darbā. Domāju, ka šie aspekti ir atšķirīgi viens un vairāk juridiska, otrs administratīvā ziņā, un tāpēc nevajadzētu pieļaut administrācijas darba pārslogošanu attiecībā uz privātiem uh, Eh, kaitējumiem, kas vairāk būtu eh, tiesu kompetencē. Tāpēc vajadzētu paturēt skaidru attieksmi. Tālāk eh, ar laika ietekmes, piemēram, Spānijas likumdošanā ir paredzēta pieci gadi, bet domāju, ka mēs nevaram skatīt atrauti termiņu privātu, eh, privātās akcijās un pārkāpumiem, ja tiek eks, eh, konstatēta kārteļa esamība un tiek konstatēta kārteļa upuri, tad vajadzētu paredzēt termiņu, kas eh, saglabātu saistību ar pārkāpumu termiņu. Domāju, ka minimāli tam ir jābūt pieciem gadiem. Un tad eh, arī vajadzētu šos elementus paturēt prātā. Tāpat viens eh, elements, kas nav iekļauts attiecībā uz konkurences darbībām, e, kad ir neskaidri zaudējumi vai nelieli zaudējumi. Būtu jāpiemēro pūliņi, lai varētu risināt šos jautājumus. Ir paredzētas iespējas iesniegt prasības, bet ļoti bieži ir finanšu pret institūcijām vajadzētu paredzēt iespēju vērsties eh, grup, sagrupētā veidā, jo ikviena individuāla prasība varētu eh, izmaksāt pārāk dārgi. Domāju, ka jāparedz šeit ir Eiropas Savienībā līdzīgi noteikumi, eh, protams, neieslīgstot Ziemeļamerikāņu ekscesu, veidu ekscesos Domāju tomēr, ka šis um, jautājums ir pareizās rokās un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim rast tuvināšanās elementus, lai nonāktu pie, eh, pie darba pabeigšanas šajā sasaukumā. Paldies, Presido kungs, un Eh, Švāba kungs atvainojas, jo viņam ir jādodas uz balsojumu IMKO komitejā, bet viņa asistenti paliks, lai pierakstītu citu runātāju sacīto. Tagad dodu vārdu Gulāra kundzei, kura, cik es saprotu, izteiksies Sofijas vārdā. Nē, Sofijas vārdā man nekas nav sakāma. Tad, bet Švāba kungs mierīgi var doties balsot. Tādā eh, nākošais runātājs vēl bija no zaļiem, un arī nodošu vadību Antulīnam Sančesam presēdo kā vecākajam komitejas loceklim, lai viņš vadītu sēdi līdz beigām. Right, I do hope that some people are left at the end when I... Es ceru, ka zālē tomēr būs vēl palicis kāds klausītājs, kad es veikšu eh, eh, runāt. Diemžēl eh, Švāba kungām bija jādodas prom. Vispirms vēlējos viņām pateikties par darbu pie ziņojuma projekta, bet otrām kārtām mūsu attieksme pret uh, Švāba kunga veikumu ir diezgan kritiska. Ja palūkojamies uz komisijas priekšlikumu, mēs uzskatām, ka dažos jautājumos uh, būtu nepieciešama stingrāka pieeja, bet uh, Švāba kungs dara gluži pretējo. Nevar teikt, ka viņš padara stingrāku komisijas nostāju. Mēs, protams, varam cerēt uh, uz drīzu vienošanos, bet, manuprāt, šis uzdevums nebūs viegli sasniedzams. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu uh, pilsoņu uzticību iekšējam tirgum un konkurences darbībai, bet šobrīd uh, iekšējo tirgu savās interesēs galvenokārt izmanto uh, uzņēmumi, un tas nedarbojas patērētāju interesēs. Tādēļ mums ir jānodrošina tas, lai būtu godīga konkurence, un ja ir notikuši kādi pārkāpumi, lai varētu saņemt kompensāciju. Pašreiz pastāvošais horizontālais regulējums ir problēma. Pārāk bieži uzņēmumi uh, izmanto argumentus, uh, lai izvairītos no kompensāciju maksāšanas bet uh, Eiropas Savienības tiesa ir uh, atzinusi, ka katram personai ir tiesības saņemt kompensāciju par konkurences noteikumu pārkāpumu rezultātā radušamies zaudējumiem. Patiesībā tas, ko Švāba kungs dara, nav pareizais risinājums. Uh, un viņš vairāk domā par uh, rūpniecības un uzņēmumu interešu aizstāvību, bet patiesībā šie uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto uh, tiesību aktus. Mums gluži pretēji būtu jānodrošina patērētāja tiesība aizsardzības augstākais līmenis un kompensācija katram individam. Es domāju, ka mums būs vēl jāapspriež šie jautājumi par uh, kolektīvo kompensāciju par to, ka tāda joprojām nav paredzēta. Un līdz ar to darbs pie šā ziņojuma būs grūts. Es saprotu, ka komisija vēlēto šo jautājumu pabeigt līdz vēlēšanām, un tādēļ arī mēs nepievērsīsimies šīm kolektīvajām kompensācijām. Bet ja šajā dosjē netiks iekļauts jautājums par kolektīvajām kompensācijām, tad būs grūti pabeigt darbu pie šā uh, ziņojuma, bet mēs ierosināsim atkal uh, šim jautājumam pievērsties. Otrs jautājums ir par piekļuvu pierādījumiem, jo uh, cietušajiem uh, tas uh, varētu radīt problēmas, ja ierobežu, piekļuva ir ierobežota. Uh, Protams, mēs varam saprast, ka dažos gadījumos šāda pieeja ir pamatota. Bet šobrīd šis uh, līdzsvars ir ļoti netaisnīgs, jo uh, Uh, no vienas puses tiek garantēta dokumentu slepenība, bet no otras puses cietušie patērētāji nevar piekļūt uh, dokumentiem. Un uh, arī ir grūti līdz ar to nodrošināt, ka izmaksājumā kompensācija un vai soda naudas ir samērīgas nodarītajam pārkāpumam. Vēl viens svarīgs jautājums ir jāparedz uh, uh, privātu un publisku institūciju īstenotu lēmumu izpildi. Uh, un ir jānovērš arī ļaunprātīgu sūdzību iesniegšanu. Tātad abi šie mehānismi ir svarīgi, tiem jādarbojas paralēli un vienam otru jāpapildina. Un uh, īsumā par to, ko mēs uh, gribam panākt ar saviem grozījumiem. Tātad mēs gribam vairāk ietekmēt uh, uzņēmējus. Mēs uzskatām, ka patērētāju uzticības trūkums uh, tiek mazināts ar uh, šo tiesību aktu un arī ir jāmazina anti uh, karteļu negatīvā ietekme, un mums ir arī jāapspriež jautājums par kolektīvajām prasībām. Un mēs esam paredzējuši iesniegt grozījums, kas padarīs komisijas priekšlikumu stingrāku, uh, un es ceru, ka mums ar Švāba kungu tomēr izdosies uh, būvēt tiltus, bet uzdevums nebūs viegls. Bet mēs uh, strādāsim domājot par patērētāju interešu aizsardzību. Paldies par uzstāšanos un tagad uh, dod vārdu ēpingungam no ECR. Paldies, priekšsēdētāji, nerunāšu šodien gari šobrīd uh, lielākā parlamenta grupa vispār zālē nav pārstāvēta, ja man nav, ja nekļūdos, bet uh, gribu teikt, ka ECR grupa pilnībā atbalsta komisijas priekšlikumu par uh, uh, prasībām zaudējumu atlīdzināšanai un ceram, ka darbs tiks pabeigts līdz parlamenta sasaukuma beigām. Uh, es uh, Uh, pateicos arī Švāba kungam, cerams, ka viņa asistents viņam pateiks mūsu pateicību. Man galvenokārt uztrauc uh, uh, šīs dokumentu neatklāšana attiecībā uz uzņēmumiem, kur ir iekļauti programmās, kas nodrošina atbrīvojumu no soda. Un 22. grozījumā ir prasīts šādas programmas plašāk definēt, un 29. grozījumā ir prasīts uh, atcelt um, šos uh, dokumentu atklāšanas ierobežojumus pie noteiktiem nosacījumiem. Es esmu paredzējis iesniegt grozījumus, lai nodrošinātu to, ko es teicu, un esmu gatavs sadarboties ar referentu pie kompromisu grozījumu izstrādes. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Repinkungs! Citu runātāju nav, un tad, jā, neiebilstat došu vārdu komisijai ja tā vēlētos izteikties pār šo dosjē. Thank you, Mr. Chair. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar to, ka atkārtošu Almunija kunga sacīto, kurš ieradās šajā, komisija, šajā komitejā jūnijā, kad tikko tik pieņemts šis priekšlikums, ka mums ir prieks par to, ka mums ir pirmais likumdošanas dosie, kas nonāca parlamentā šajā jomā, un mēs Uzticamies, ka parlaments nopietni izmantos e, šajā dosie savus e, pilnvars kā līdzlikumdevējs. Tāpat e, man ir prieks dzirdēt atzinību no referenta un citiem deputātiem, kas izteikti komisijai par to, ka komisija ir ņēmusi vērā daudzās rezolūcijas par šo tematu. Komisija, manuprāt, ir ļoti piesardzīga bijusi cenšoties nodrošināt atbilstību parlamenta rezolūcijām, paturot prātā divus mērķus, respektīvi stiprināt privāto īstenošanu caur kompensējošām darbībām un otrkārt nodrošinot, kā abi šie principi var sadzīvot, vienam neapdraudot otru. Un tad, kad es dzirdu parlamenta izteikumus, ka viņi piekrīt šiem diviem mērķiem, tad varu tikai būt priecīgs par to. Par pārējo priekšsēdētāju kungs komisija vienmēr ir gatava deputātiem skaidrot savu priekšlikumu, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu un liederīgu, un mēs varam palīdzēt šajā procesā gan šeit parlamentā, gan arī vēlākā sadarbībā ar padomi. Uh, Komisija darīs visu iespējamo, lai panāktu risinājumu, kas joprojām nodrošina atbilstību diviem šiem mērķiem, uz kuriem mēs sākotnē balstījāmies. Paldies! Muchas gracias, eh, señor Smith. Paldies komisijai par uzstāšanos un vairāk neviens par šo punktu izteikties nevēlas, un tādējādi atgādinu, ka Kalendārs grozījumiem, kā jau izskanēja, 5. novembris. Skatīsimies tos 25. novembrī balsojums eh, mūsu komitejā 5. decembrī, kas pagaidām ir scenārijs, kā mēs šo dosiju skatīsim. Devītais darba kārtības punkts tagad ir. Mēs esam tā kā mazliet ieguvuši mazliet laika un kopā ar mums ir referents. Eh, ziņojums ir par 2012. gadā pārskatu Eiropas investīciju bankai, referents ir Teis Bērmers no sociālistu grupas, un ja neviens neiebilst, tad gribētu lūgt uzreiz sākt savu izklāstu par šo punktu. Um, thank you, Chair. Jā, paldies priekšsarētāji. Šī nav pirmā reize, uh, ka man ir uzticēts dosie par Eiropas investīciju banku. Visdrīzāk tā iemesls ir tas, ka EIB ir neatsverams Eiropas Savienības instruments ne tikai savas ekonomikas veicināšanai, bet arī jaunatīstības valstīs, kur EIB eh, e aktīvi darbojās, un es to augsti novērtēju, respektīvi to, kā banka sniedz savu ieguldījumu. Kas attiec uz gadu pārskatu? par 2012. gadu. Protams, ka mēs e, šajā atzinumā novērtējam EIB lomu krīzes e, risināšanā, darbvietu izveidē, infrastruktūras izveidē, resursu efektīvā izmantošanā, uz zināšanām balstītā ekonomikā, dubultojot EIB e kapitālu uz aptuveni 10 miljārdiem eiro bija pareizais solis. Uh, pretēji varbūt šiem eh, pamat pasākumiem eh, parakstīto līguma apmērs joprojām ir nepietiekams. Varbūt EIB vajadzētu izmantot vairāk pašu resursus savās operācijās, savās darbībās, vairāk proaktīvi darbojoties, lai tā varētu palielināt savus aizdošanas aktivitātes. Es atzinīgi vērtēju izmēģinājumu projekta obligācijas, kas sekmīgi darbojas un ceru, ka šī projekts uh, skaits pieaugs, kaut arī varbūt manas valsts valdība nav tik smieklīga. Nu, kolēģi, nesmējieties. Tad šie opozīcijas pārstatīs pārstāvs no Nīderlandes mums savu iekšēju jociņu šeit. Protams, ka šīm aktivitātēm jānotiek uh, piesardzīgi ar uzticamiem partneriem, kas uh, izpilda nosacījums par nodokļu uh, paradīzēm un līdzīgu uzvedību, nodrošinot eh, to, kā tiek pilnībā ievērots grāmatvedības normas. EIB konkurences direktorāts, kas būtu pielīdzināms līdzīgai organizācijai Pasaules bankai, un tā ir ļoti svarīga uh, loma, lai nodrošinātu, ka Pasaules banka ievēro padzināts izpētes principus, nodrošinot īpašu piesardzību. Tātad atbilstības direktorāts strādā, bet es labprāt redzētu sādaļu gada pārskatā, kas apraksta šīs direkcijas darbību. EIB atbilstības direktorāts viņam ir mā, neliela piekļuva, ierobežot piekļuva, respektīvi pasākumiem pašā EIB, tas man liekas vēl dīvaini. Manuprāt, šī direktorātam jābūt pilnai pieejai visām sanāksmēm, kuras e, tā uzskata par svarīgu savu aktivitāšu īstenošanai, un es aicināšu EIB uh, valdei nodrošināt eh, to, ka direktorāts saņem piekļuvi svarīgām sanāksmēm jau tiek uzskatīts, eh, ka tas ir nepieciešams. Protams, ka MVU Eiropā un ārpus tās ir ļoti svarīgi darba vietu izveidi, tie ir lielākie darba devēji pasaulē. Atbalsts un finansēšanas aktivitātes, eh, ko EIB eh, e veic attiecībā uz MVU, pārsvarā pašiem MVU paliek nezināmi. Aizvakar tikos ar eh, darba devējiem Nīderlandē, viņi pat nezināja, ka viņiem ir iespēja sadarboties ar Eiropas Investīciju banku. Nu, tā ir liela problēma, jāsaka. Tāpēc es aicinu uh, veikt kopīgs pasākums ar EIB un uh, asociētajām privātajām bankām, ar kurām EIB sadarbojās, lai nodrošinātu, ka šie finansēšanas pasākumi nonāk tiešām līdz MVU. Mums ir nepieciešams rīkoties kopā, lai uzlabotu EIB centienu atpazīstamību. Tā, pašreizē situācija nevar turpināties. Un tas varētu arī mazināt uh, problēmu saistībā ar ilgspējīgu realizējumu projektu trūkumu, ko es pieminēju iepriekš. Tas arī viss īsumā. Paldies! Muchas gracias, eh, señor Ortiz. Pēcēnkungs, paldies par uzstāšanos un eh, tagad tā. Došu vārdu man saka, ka grib izteikties Silviju Glāraldi grupas vārdā. Došu viņai arī vārdu. Paldies, Antolīna, es aizvietoju Skilā Kakis kungu, kurš gribēja izteikt dažas piezīmes, divas precīzāk. Un tā kā uh, Mana runa ir angliski, es turpināšu angliski. Domāju, ka katru gadu būtu jāziņo par MVS ar noraidījumu, ka sadalīti dati e, tiek piedāvāti šajā periodā. Tāpēc es gribētu saņemt vairāk informācijas par šo specifisko MVU jautājumu. Otrkārt, jautājums par to, kāds būtu alternatīvas plāns, ja vietējais bankas neatbalsta projektus naudas trūkuma dēļ. Kā to var atrisināt un vai jūs esat iecerējuši kaut ko piedāvāt? Tāpēc, ka dienvidiem tas ir svarīgs jautājums, es pat gribētu teikt, ka tas ir jautājums nopietns visām dalībvalstīm. Paldies! Paldies, Silvija! Un tagad Rēpinkungs no jauna, kurš apliecinās savu erudīciju. Paldies, priekšsarētājs, vēlētos eh, paust atbalstu lielākajai daļai no referenta sacītam attiecībā uz aicinājumu EIB turpināt nodrošināt aizdevumus izaugsmai un nodarbinātībai. Tāpat arī aicinājumu palielināt aizdevumus MVU, kas attiecas uz izmēģinājumu projektu obligācijām. Tas ir jāpārskata regulāri, lai nodrošinātu, kā tiek virzīts privātais kapitāls uz uh, transportu, enerģētikas un IKT projektiem. Tāpat arī EIB ir jāizmanto īpaša piesardzība, lai novērstu um, nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un līdzīgas pārkāpums. Tāpat arī sadarbība ar attīstības bankām attiecīgos reģionos, lai, uh, lai mēs arī uzstātu uz to, ka EIB atskaitās parlamentam par saviem eh, pasākumiem eh, nodarbinātības veicināšanā un izaugsmas veicināšanā Eiropas Savienībā un ārpus tā. Tāpat arī eh, priekšiestāšanās un kaimiņa attiecību politikas valstīs. Senor Eping, a continuación, paldies, Eping kungs. Pēc tam no zaļajiem. Eikaut kungs grib izteikties. Paldies priekšsēdētāji, paldies Berban kungs par atzinumu, kurš ir interesants, jo jūs saņemat šeit atbalstu gan no ECR, gan no zaļajiem, vai tur kaut kas nebūtu kārtībā. Domāju, kā ziņojums ir perfekts varbūt. Bet, jā, tā būs Nīderlandiešu Beļģu alianse. Un šajā atzīmē ir ļoti žēl, ka tautas partijas nav klāt, lai, kas, lai izteiktos. Jā, šeit ir runa par disciplīnu un nevis investīcijām. Jā, savādi viņi šajā brīdī nav klāt. Tomēr tas ir būtiski tad, kad mēs apspriežam Eiropas eh, krīzi un eh, investīciju bankas lomu. Bet mēs gribētu iekļaut pāris papildu lietas. Mēs atgād, gribētu iekļaut vienu no eh, parlamenta rezolūcijām par kapitāla palielināšanu. Par enerģijas politiku esmu gandarīts, ka jūs apsveicat līdz uh, finansētiem eh, projektiem un arī eh, attiecībā uz neatjaunīgajām enerģijām mēs sagatavot grozījumus par klimatu pārmaiņām. Ļoti noderīgi, kā tiek veicināt resursus un pieredze šajā ziņā, bet arī temati būtu svarīgāk šeit Eiropas dienvidiem, un arī mēs tur gribētu pievienot dažus tematus, bet ko kopumā, manuprāt, šis varētu būt spēcīgs atzinums, kas ir nepieciešams un. Uh, apsveicu tais eh, tevis paveikto un noslēgumā gribu teikt, ka ļoti žēl, ka nevaru uh, kampaņā uzstāties pret tevi kā darba partijas listas pārstāvi. Muchas gracias. Paldies par uzstāšanos. Mēs eh, esam mazliet uh, mazliet jā, apsteiguši mūsu darba kārtību un tāpēc eh, Langenkungs, ne, Langenkungs negrib izteikties labi tādā gadījumā Bermans kungam dot vārdu, ja viņš grib izteikties par kolēģu sacīto. Paldies, priekšsēdētājs! Apsveicu šīs piezīmes. Un mums ir vienlīdzīgā attieksme pret EIB kā pub sab publisku rīku, kam ir jādarbojas um, efektīvi anticikliskās darbībās. Un ļoti labi, kā komiteja tam piekrīt. Silvija piekrītu ka ir nepieciešams ziņojums par MBU veltītām aktivitātēm, tās ir iekļaut šajā ziņojumā. Eh, kad mēs runājam par eh, snieguma norādītājiem, lai mēs redzētu, kas darbojas, kas ne. Tāpat, Šepikungs, mēs piekrītam, ka regulāri ir jāpārskata projektu obligāciju sniegti rezultāti. Un par um, padziļinātu izpēti mēs piekrītam Jūs uzsverat nepieciešamību atskaitīties Eiropas parlamentam, var tikai piekrist, un arī mēs piekrītam, ka EIB ir regulāri jāatskaitās par eh, progresu, kas ir gūts saistībā ar parlamentu iepriekšējām rekomendācijām. Un Bās grib pateikties par tavu pausto nožēlu, ka nevarēšu būt tev pretinieks eh, Nīderlandes eh, sociāldemokrātu listē, bet eh, tomēr sēru runai vēl ir pārāk. Esmu vēl aizvien šeit par enerģijas politiku. Gribu apsveikt grozījumus, jo mm, tā kā atzinumā ir jābūt ļoti kodolīgam. Es gribētu apsveikt grozījumus, kas turpmāk specificētu prasību, vajadzību izmantot EIB kā bankas rīku pārējā uz noturīgu ekonomiku, no kuras mēs vēl esam tālu, klimata pielāgu, e, korekcijas pasākumi. Ir daļa no tām. Un es ceru, ka ar grozījumiem mēs varēsim stiprināt šo, eh, šo redzējumu daļu. Paldies! Paldies! Birman kungs! Ar to es domāju, ka mēs varam šīs debatas beigt. Gribu atgādināt darba kalendāru kāds ir paredzēts šim atzinumam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. novembris. Skatīsim grozījumus 25. novembrī. Balsojums mūsu komitejā ir paredzēts 16. decembrī. budžeta komiteja to skatītu janvārī un plenārsēdē visdrīzāk mēs to apspriedīsim februārī. Paldies visiem par uzstāšanos un tā kā mēs esam mūsu tematos uzņēmuši labu tempu, bet es redzu, ka ir nākošā uh, punkta referents Kūtaškungs klāts, un ja neviens neiebilst, tad mēs varētu sākt skatīt arī šo punktu, kas attiecas uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomām. Un, uh, Mūsu komitejas referents ir Sabins Kutas no sociāldemokrātiem. Un ar lielu prieku dodu viņam vārdu. Paldies, Antolin. Es tikai gribēju atgādināt kolēģiem, ka šajā jautājumā Eiropas parlaments ierosina paplašināt obligātu automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un ir ievēr, ja paredzēts paplašināt to datu apjomu, kuri tiks iekļaut šajā automātiskās apmaiņas sistēmā. Šī līdz ar to būtu visplašākā automātiskās datu apmaiņas sistēma Eiropa eh, pasaulē un dalību valstis. To darīs arī savā starpā, kā arī eh, notiks informācijas apmaiņa ar ASV saskaņā ar FATKA nolīgumu. Es ierosinu arī nodrošināt datu apmaiņas prasību ievērošanu šajā mm, nodokļu informācijas apmaiņā. 16. un 25. pāntā atbilstošajā padoms direktīvā šis jautājums ir atrunāts, bet es uzskatu, ka ir šīs prasības jāstiprina, ņemot vērā starptautisko Eh, situāciju. Un eh, komisija varētu arī vest sarunas ar trešajām valstīm par līgumu noslēgšanu datu apmaiņas jomā par nodokļiem, lai aizstātu eh, spēkā esošos divpusējos nolīgumus, bet pašreiz noslēgtie nolīgumi nebūtu, manuprāt, jāpārskata resursi svarīgs jautājums, lai nodrošinātu to, ka direktīva tiek efektīvi īstenota, ir jāmobilizē visi uh, cilvēku, tehnoloģiskie un finanšu resursi, lai nodrošinātu uh, uh šīs sistēmas uh, iedarbināšanu no 2015. gada. Tāpat sankcijas, tas arī ļoti svarīgs jautājums. Direktīvas mērķis ir nodrošināt automātisku informācijas apmaiņu starp nodokļu administrācijām dalību valstīs un ir, jā, manuprāt, jāparāda sankcijas, lai nodrošinātu, ka šī informācija tiešām tiek sniegta. Tagad par kolēģi iesniegtiem grozījumiem. Man jāatzīst, ka daži no grozījumiem uzlabo tekstu. Es īpaši piekrītu E. Šmite, Nikolas Huntis, Tavares un Kristiāna Kariņa sniegtiem grozījumiem, bet uh, citiem grozījumiem nevar piekrist, kur paredzēts svītrot daļas no komisijas oriģinālā priekšlikuma, kur tiek samazināts uh, kategoriju skaits, uz ko attiec informācijas automātiskā apmaiņa. Šobrīd strādāju pie kompromisiem, ir tīpaši attiecībā par 1, 3 un 5 apsvērumu. Esmu paredzējis pabeigt šo darbu līdz nedēļas beigām. No otras puses ir eh, daudz jaunu punktu iekļauts ar jaunām idejām, bet eh, šeit kompromisa panākšanas iespējas ir ierobežotas Un um, neesmu paredzējis organizēt ēnu referents sanāksmi, bet ja kolēģi vēlas tomēr šādu sanāksmi noturēt, tad esmu gatavs to organizēt nākamnedēļ Strasbūrā. Tagad esmu gatavs uzklausīt visus kolēģis, kuri vēlas uzstāties, un, protams, vēlos pateikties arī Markusam par uh, darbu pie šī ziņojuma. Paldies, Džordž! tautas partijas grupas vārdā Jāro Vieskas kundze grib izteikt. No, no está, dice que no, no está aquí, entonces... Nē, tomēr viņas nav, un tāpēc dosim vārdu Goārs kundzei, kur izteiksies. Alde grupas vārdā. Jā, es esmu cilvēks orķestrs šodien, un tagad es pārstāvu Olu Šmitu. Viņš nevar būt klāt, bet lūdzu nolasīt savus komentārus. Viņš piekrīt pēc Eiropas kopīgu noteikumu ietvaru, viņš piekrīt, ka jāpaplašina automatiskā data apmaiņa, lai varētu sekot divpusējiem nolīgumam ar savienotajiem valstīm modeli, tas ir norādīts viņu vairākos grozījumos, un Alde tāpat uzskata, ka ir jārespektē personas neaizskaramība un datu aizsardzības un privātumtiesības. Tāpēc Alde vārdām eh, Alde ir norakstījusi Eiropas datu pāraugām lūdzu eh, atzinumu, lūkš, eh, lai lūgtu atzinumu vai Cerams, ka mēs viņa atbildi saņemsim maksimāli drīz. Šmita kungs ir jūsu rīcībā un e, cerīgi raugās uz jūsu kompromisiem. Paldies, Silvija! Vai ko tas kungs grib reaģēt? Nē. Paldies Olem par viņa ierosinājumiem un iniciatīvu rakstīt šo vēstuli Manuprāt, tas varētu aizkavēt mūsu darbu pie šā jautājuma. Manuprāt, šobrīd ir ļoti svarīgi tieši pātrināt darba tempu. Bet, eh, protams, eh, es arī gribētu zināt, kāda būs atbilde, bet eh, es domāju, ka ļoti labi atspoguļot visi datu aizsardzības aspektu. Patiesībā mēs jau tikai grozām sākotnējo direktīvu, kas ir paredzējusi garantijas datu aizsardzības jomā, un mēs neko negrozām attiecībā uz datu aizsardzību. Man ir tāds uzskats, varbūt komisijas pārstāvja, ja tie ir zālē, varētu komentēt šo jautājumu. Ole, saka Gulārs kundze, Oles uh, asistenti mani informēja, ka Ole ir ar viņiem sazinājies un paredzējis, uh, solījis, ka jau nākam nedēļ būs šī informācija pieejama, tā kā mūsu mērķis nav šo procesu ievilkt vai nokavēt. Paldies. Ir ieradies zaļo pārstāvis, viņš grib izteikties. Un arī Jāroveckas kundze nāk, tāpēc, ja pie, neiebilsta, tad dosim viņiem iespēju izteikties zaļo vārdā. Lūdzu, paldies, es aizvietoju kolēģi Tavārešu, kurš lūdzu viņu atvainot, un es esmu viņa runas vīrs lai pateiktos referentam. Mūsu komentārs zaļo vārdā būs ļoti īs. Mūsuprāt, ziņojums ir iecerēts pareizajā virzienā, kā mēdz teikt, it īpaši jāuzsver pozitīvi punkti, kas ir eh, taksācijas eh, lo, Uh, pielietojuma sfēras papliešināšana ārpus personiskās bagātības, uh, lai sarunas ar trešajām valstīm notiktu stingrāk, lai mandāti būtu skaidrāki un ambiciozāki. Un vēl viena piezīme tā kas balstās uz nepieciešamu priekšnosacījumu, ka mūsu institūcija un Eiropas Savienība vispirms eh, savestu kārtībā savu, eh, savu pagalmu un abas valstis konkrēti Austrija un Luksemburga, kas tā ir pieķērušās banku noslēpumam, varētu evolucionēt un eh, padome pieņemt lēmumus ar vairākumu. Paldies par uzstāšanos un tagad vārds Jarovēckas kundzei. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam w imieniu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties eh, savu kolēģi Nitras kunga vārdā, kurš diemžēl nevarēja ierasties šodien, un vēlos painformēt eh, par to, ko viņš eh, domā par šo direktīvu. Es pieņemu, ka es drīkstu izteikties viņu vārdā, jā? Ja? Tātad. Priekšsēdētāji, kungs, godātais referenta kungs, dāmas un kungi, es atvainojos par savu prombūtni, bet es uzņēmies saistības un apmeklēju EPP prezidija ārkārtas sanāksmi. Vēlos tomēr izmantot šo iespēju un padalīties ar saviem komentāriem par iesniegtiem grozījumiem. Esmu jau vairāk, vairāk kārt uh, sacījis, uh, kad mēs sākām darbu pie šī direktīva, ka Eiropas komisijas uh, priekšlikums ir solis pareizajā virzienā, paplašināt informācijas apmaiņas apjomu attiecībā uz jaunu veidu ienākumiem no kapitāla pieauguma un dividendēm ir noderīgi attiecībā uz nodokļu iekasēšanu un arī nodokļu pārvaldīšanas e, izmaksu samazināšanu. Tomēr šajā jomā ir nepieciešama uzlabojuma un esmu priecīgs, ka vairāki kolēģi uzskata līdzīgi. Uh, Es vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka es neesmu vienīgais, kurš aktualizēja problēmu saistībā ar definīciju trūkumu, juridisku definīciju trūkumu atsevišķi ieņēmumu kategorijas no kapitāla, kas būs pakļauts automātiskai informācijas apmaiņai. Uh, Šis jautājums jau tika aktualizēts, to darīja Ole Šmits, piemēram, eh, minot, ka trūkst definīcijas eh, un tās nav precīzas, un ka tas var pārklāties ar direktīvām par eh, ieņēmumu aplikšanu ar nodokļiem attiecībā uz ienākumiem, kas gūti no procentu likmēm. Un Mums ir nepieciešams to nodalīt, jo savādāk radīsies problēmas ar direktīvas īstenošanu. Es piekrītu citiem kolēģiem, kuri izteica iebildumus attiecībā uz nodokļu informācijas pieejamību dažām dalību valstīm nav pieejama visa informācija par visu ieņēmumu veidiem saistībā ar kapitālu attiecībā uz 8. pānta pirmo punktu. Mums tas arī jāskata arī no juridiskā viedokļa, respektīvi atsevišķu procedūru uz atbilstība konstitucionālajām normām, kā to norādīja Astrid Lulinga. Pirmajā viedokļa apmaiņā es atbalstīju referentu dot pilnvarojumu Eiropas komisijai veikt sarunas ar trešajām valstīm. Bet es apzinos, ka šo pieeju neatbalsta visas dalību valstis. Ivo Streičeks savos grozījumos eh, nu, norāda virzienu, kurā mēs varētu iet, lai panāktu kompromisu. Daži deputāti ierosināja pārcelt īstenošanas datumu. Arī man pašam ir šaubas par 2014. gada decembri, un es neesmu attiecībā uz šo jautājumu iesniedz grozījums. Tomēr uzskatu, ka mums ir jāmēģina pārunāt šo jautājumu, tiekoties ar ēnu referentiem, lai nebūtu eh, pārāk sasteigts rīcības. Un vēlos arī paust, ka visi iesniegtie grozījumi nemaz nav tik atšķirīgi. Uh, Lielākā daļa no mums balstās uz tiem pašiem mērķiem un ceru, ka mēs tos sasniegsim, panākot kompromisus, sadarbojoties ar ANR referentiem. Just, just a few words, because um, they were... Tātad vārds referentam. Jā, nu pāris vārdi noslēgumā. Es jau sākumā sacīju, ka Eh, es neuzskatīju, ka nepieciešams organizēt atsevišķu ēnu referents sanāksmes, bet, kā es sapratu tagad no, eh, no kolēģa sacītā, tad mēs varam nākamajā nedēļā Strasbūrā tikties, lai pārunātu grozījumus, un kā to Vareša kungs sacīja, es piekrītu viņu sacītajam. Uh, un paskatīsimies, kādas kompromises mēs varam panākt, lai visi būtu apmierināti, ja tas ir iespējams. Paldies, Antolīna. Muchas gracias. Eh, Paldies. Eh, debates būsim pabeiguši. Eh, mēs skatīsim šo jautājumu 4. novembrī. Un tādējādi esam laikam pabeiguši. Langenkungs vēl gribēja. Man ir piezīme par dienas kārtību. Ja jau mēs pirmdien un ceturtdien ekon komitejas sēdes organizējam, un to es uzskatu par pareizi, tad ir arī jānodrošina, ka pirmdienas vakarā sanāksmes Strasbūrā atkrītst. Es uzskatu, ka tas ir bezatbildīgi, ka mēs līdz 20 2.30 mums ir astoņas balsošanas divās komitejas, Ekon un Itre. Uh, Itre sākot no 21. Un šeit frakcijas zāles ir tukšas. Man nav nekādu uh, ziņojumu. Es atnācu, lai vienkārši redzētu, kā tas viss notiek. Tas ir disciplīnas pārkāpums no kolēģiem, kas paši piesakās ziņojumus uh, sastādīt. Tas tā nav pieļaujams Un nu, tad pirmdienas vakarā mums jābalso par svarīgiem dosjē, un šeit ir atvēlēts laiks, un nevienam tas neinteresē. Es uzskatu, ka tas nav korekti, un es uzskatu, ka uh, tas ir jānodod arī kā kritika priekšsēdētājai. Vai nu atsakamies no balsošanām pirmdienas vakaros uh, Strasbūrā, vai arī no šādām sēdēm kā tagad. Paldies par izklāstu. Langenkungs, es nodošu priekšsēdētāju jūsu pārdomas. Jā, es jau 19 gadus esmu šajā komitejā. Mēs esam dažādas veidus izmantojuši, lai uzlabotu darbs, bet tas, kas svarīgas dosie tagad, pirmdienas vakaros, kad daudzi vēl tikai ceļo uz Strasburu un balsojam par tiem, tā ir kļūda. Paldies! darīšu zināmu jūsu pārdomas mūsu komitejas priekšsēdētājai. Es sacīju, ka balsojums būs 4. novembrī, un nākamā mūsu sanāksme ir paredzēta 21. oktobrī, tātad pirmdien Strasbūrām. Ceru, ka visi tur būs klāts. Un tā kā šī ir mana pirmā sēde, ko vadu, tad beidz to rāmurīti. Sēde beidzam. Thank you.